Still... Cik es saprotu, mēs varētu sākt. Daži kolēģi droši vien pievienosies nedaudz vēlāk. Bet, ja jums nav nekas iebilstams, sāksim sanāksmi. Iespējams, jūs atceraties, ka pirms pārtraukuma es eh, sāku runāt par ceturto darba kārtības punktu un proti priekšsēdētājas paziņojumu, un es vēlētos to arī pabeigt. Es gribētu informēt jūs par lēmumiem, ko vakar pieņēma koordinātori. Es jau stāstīju par solidaritātes fondu, un tagad vēlētos pastāstīt jums par uh, nelikumdošanas eh, atzinumiem un atzinumu projektiem eh, par pašu iniciatīvas ziņojumiem, pie kā strādā citas eh, komitejas. Piemēram, pielāgošanās eh, klimata pārmaiņām koordinātori nolēma, ka sociālistu grupa šo ziņojumu veidos. Tālāk mēs vienojāmies arī par katastrofām, gan dabas, gan cilvēku radītajām. Šeit Alda grupa izteica interesi par šo dokumentu, bet eh, tas ir saistīts ar citu atzinumu, tā kā mēs pagaidīsim eh, galīgo lēmumu, ko, eh, ko tad Aldi īsti izvēlēsies, kuru atzinumu, tātad pie kura atzinumu izstrādās. Attiecībā uz lauksaimniecības komiteju ir atzinums par uh, lauksaimniecisko darbību, lauksaimnieciskai darbībai nelabvēlīgās uh, zonās un visbeidzot uh, ilgspējīgs uh, transport, ilgspējīga transporta nākotne. Par, šo, par šiem dokumentiem tātad nav vēl galīgi vienošanās, vairākas politiskās grupas izteikušas interesi, tādēļ es vēlāk informēšu jūs tad, kad mēs uh, Mm, saņemsim galīgo lēmumu par to, kura politiskā grupa tad uh, strādās pie šiem ziņojumiem. Pašinstīvu ziņojumu. Par tiem koordinātori vienojās par uh, sarakstu un pieņēma sekojušas lēmumus, ka EPP strādās pie reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības Eiropas Savienības uh, pro, uh, programmām un struktūrālām pārmaiņām lai panāktu sociālo un ekonomisko kohēziju Eiropā, kā arī ieviešanas ziņojumi. Tātad EPP būs divi šie te pašinstīvi ziņojumi un ieviešanas ziņojums, kas saistīts ar koordināciju starp Eiropas reģionālās attīstības fondu un septīto uh, zinātnes un pētniecības ietver programmu. Sociāldemokrāti pieteicās veidot ziņojumu par progresu par Lisabonas stratēģiju un Baltijas jūras stratēģiju. Alde joprojām svārstās ar diviem ziņojumiem, vai nu stratēģiju eh, cīņai mm, pret eh, dabas katastrofas sekām vai reģionālā politika. Mēs tad gaidīsim, ko tad kolēģi īsti izlēms, kur ziņojumu viņi galu galā rakstīs. Un mm, caurskatāmība e, reģionālajā e, politikā un finansējums. E, koordinātori nolēma nākotnē apspriest vēl kādu ziņojumu, ko piedāvāja zaļie par jauniem indikatoriem, lai vērtētu sociālo-ekonomisko situāciju reģionos par attiecībā uz delegācijām un pētījumiem. Mēs nolēmām, ka grupām ir, nolēmām, ka grupām ir jāiesūta savu priekšlikumu pēc iespējas ātrāk. Pirms novembra, pirms reģī tieks novembrī. Un tas ir jāizdara pirms novembras sanāksmes arī par pētījumiem. Ja neviens neiebilst, tad koordinātori priešlikumi ir pieņemti, un mēs gaidām vēl dažus kolēģus, mm, lai viņi izdarītu savu galīgo izvēli. So this point of the agenda, not 12, right, is done. Now we are moving to point number 5. Pāriem pie piektā darba kārtības punkta. Tas ir Elī Rauziņojums par samazinātu akcijas nodokli Likmadeiras autonomajā apgabalā un Azoru salu autonomajā apgabalā. Šis tā tad ir, šī ir viedokļa apmaiņa. Šis priekšlikums nav pretrunīgs. Un EPP grupa ir piedāvājusi Uh, atrisināt šo uh, dokumentu bez grozījumiem uh, saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Un tad mēs varētu to noslēgt ātlāk, ātrāk. Tāpēc es lūgtu Raukungam mm, izteikties, vai viņam ir kādi komentāri. Jā, priekšsēdētāji. Es piekrītu vienkāršotajai procedūrai. Un nu, pavisam īsi, lai iepazīstinātu jūs ar ziņojumu, es gribētu teikt, ka uh, rūma ražošana, uh, degvīna un liķiera ražošana ir ļoti svarīga ne tikai Azoru salās un Madeirā, bet arī Antiļās un arī Reinjonā. Un mēs uzskatām, ka šis priekšlikums, kas tiek piedāvāts, ir jāizmanto tā, lai mēs varētu uh, um, kvalitatīvi uh, turpināt aktivitātes šajā sektorā, bet arī, lai mūsu rīcībā būtu instruments, kas palīdzētu komp kompensēt uh, citu, citas produkcijas, pārējās produkcijas cenas, kas uh, tātad netiek ražot uz vietas. Es domāju, ka to ir ļoti svarīgi īstenot, un tāpēc arī uh, pēc konsultēšanās ar Portugāles kolēģiem, tātad kolēģiem no Madeiras un Azoru salām. Mēs eh, ierosinājām izskatīt šo jautājumu vienkāršotās procedūras ietvaros, tātad pātrinātā veidā, un tas mums ir pilnībā pieņemams. Un visu šo iemeslu dēļ jūs eh, sapratīsiet, kolēģi, ja es aicināšu jūs atbalstīt šo ziņojumu. Tāda būtu mana vēlme, Un ja kolēģi no uh, reģioniem, tātad no Portugāles, piemēram, vēlas izteikties, būtu interesanti viņus uzklausīt. Lūk, priekšsēdētāji, tas pavisam īsi arī būtu viss, kas man sakāms. Un tagad eksēras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Um, paldies. Es vēlētos informēt arī par um, savu viedokli šajā jautājumā. Es gribētu pateikties par detalizēto um, darbu pie šī jautājuma. Mans priekšlikums ir ļoti svarīgs, jo īpaši Madērai un Azoru salām, uh, gan šiem reģioniem, gan Portugālē uh, šī te pasākuma īstenošana ir ļoti svarīga. 2002. gadā tika uh, atļaut, ar 2002. gada lēmumu tika atļauts samazināt akcijas nodokli produkcijai Madeirā un Azoru uh, salā. Un Mēs vēlētos, lai tas retroaktīvi tiktu attiecināts uh, uz šā gada beigām. svarīgi eh, būtu saprast, ka tie apstākļi, eh, kas pamato šādus pasākums, turpinās arī tagad, jo runa ir par eh, nošķirtām teritorijām, kas atrodas uz salām, un tāpēc arī šie pasākumi ir ļoti svarīgi. Šeit ir runa par ļoti specifisku produkciju, kas tiek saražot salās, un mums nevajadzētu satraukties par negodīgu konkurenci, kas varētu rasties no šāda veida pasākumiem. Bez eh, šādiem pasākumiem mums būtu ievērojami jāpaukstina produkcijas eh, pārdošanas cenu, un, protams, tas apdraudētu eh, visu ražošanu. Mums nav um, nepieciešams grozīt šo priekšlikumu. Mēs līdz ar to varam pieņemt šo jautājumu vienkāršotas procedūras ietvaros. Ar jūsu piekrišanu priekšsēdētāji mēs piedāvātu, ka šis dokuments tiek pieņemts bez grozījumiem un būtu ļoti labi, ja šo jautājumu varētu izskatīt pavisam drīz. Liels paldies! Mēs vienbalsīgi pieņemsim e, šo jautājumu e, un nosūtīsim izskatīšanai plenāru sēdē, jo lūdzu, Alvāris kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu izteikt arī savu atbalstu no sociālistu un demokrātu grupas. Mēs atbalstām šo procedūru. Tas ir ļoti svarīgi arī Azoru salām. un mums ir eh, jānovērtē arī eh, ietekmi, kādiem šiem pasākumiem būs uz vietējo iedzīvotāju darbu. Tāpēc mēs atbalstām to, ka priekšlikums tiek pieņemts pašreizajā versijā. Paldies, saka priekšsēdētāji, vai vēl kāds vēlētos izteikties par šo jautājumu. Ja nē, tad mēs to pieņemam vienbalsīgi un nosūtam izskatīšanai plenārsēdē. Lielas paldies! Tagad varam pievērsties 12. punktam. Šī jautājumā referents vēlējās, lai viedokļu apmaiņa notiks šodien. Mēs izskatīsim atzinumu projektu novembrī un balsosim visticamākais decembrī, bet mēs gribētu uzsākt diskusijas jau šobrīd un es aicinātu Delikundzi uh, e, izteikties īsi. Jā, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Eiropas komisija ir nolēmusi pasludināt 2011. gadu par brīvprātīgā darba gadu. Un uh, pašreizējais komisijas, pēc pašreizējā komisijas lēmuma, tad 2. Uh, septembrī 2002. gadā tika pieņemts arī parlamenta lēmums par uh, šādu gadu pasludināšanu. Šī gada mērķis ir veicināt pieredzes, labās prakses apmaiņu um, dalībvalsts starpā, gan arī reģionālo pārstāvniecību starpā, lai veicinātu apstākļus, kuros var norisināties šāds gads. Komisija uzskata, ka brīvprātīgais darbs ir veids, uh, kādā pilsonisko sabiedrību var iesaistīt mūsu vērtību izplatīšanā. Uh, Ehm, mūsu mērķis ir nostiprināt mūsu pamatvērtības, pilsoniskums, solidaritāti un, piemēram, arī uh, cīņa pret diskrimināciju. Un uh, šīs darbs var spēlēt ļoti svarīgu lomu jauniešu audzināšanā, kultūras, uh, izglītības, sporta jomā, tāpat arī veicinot vienlīdzīgu, vienlīdzību un uh, citas vērtības. Brīvprātīgais darbs var veicināt arī mūsu sabiedrību harmonisku attīstību. Komisija piedāvā četrus priekšlikumus savā lēmumu priekšlikumā. Vispirms izveidot uh, pienācīgi ietvaru, lai uh, brīvprātīgais darbs varētu nodarbināt, no, norisināties. Tālāk, veicināt brīvprātīgā darba kvalitātes uzlabošanu, tālāk atzīt brīvprātīgu darbu un visbeidzot informēt sabiedrību par vērtību, kāda ir brīvprātīgajiem darbam. Tātad ir paredzēti konkrēti pasākumi, lai īstenātu brīvprātīgo darbu. Te runa ir par iniciatīvām, kas tiek organizētas lokālā, reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. 2011. gads tiks finansēts ar 6 miljard, miljoniem eiro. Komisija piedāvā papildināt to ar vēl 2 miljoniem, kas tiks veltīti sagatavošanas darbiem 2010. gada budžeta ietvaros. Visi mērķi ir ļoti svarīgi, un brīvprātīgais darbs ir uh, lielisks instruments, kā veicināt kohēziju Eiropas pilsoņu starpā, lai veicinātu pilsonisko iesaistīšanos un atbalstītu um, to, visu to vērtību izplatīšanu, kas ir svarīgi mūsu sabiedrībai. Bet vēl bez šiem finanšu līdzekļiem šie te 6 miljoni ir Eh, jāsaka, nepietiekama summa. Šim Eiropas gadam ir jābūt iespēja nostiprināt dažus principus, kuri pagaidām neparādās vai nepietiekami ir eh, precizēti tajos dokumentos, kas tiek piedāvāti komisijā. Vispirms jau ir jāsaprot, eh, ko tad mēs saprotam ar brīvprātīgo darbu. Tāpēc vispirms jau iepriekš ir uh, jānoskaidro juridiskais status brīvprātīgajam darbam, uh, nošķirot uh, brīvprātīgo darbu no algotu darbinieku darba lai brīvprātīgais darbs neaizsā, neaizstātu sabiedriskā labuma pakāpojums. Vēl viens svarīgs jautājums šim te brīvprātīgā darba gadam ir jābūt iespēja garantēt brīvprātīgo aizsardzību, viņu veselības un uh, sociālo aizsardzību garantēšanai. Mums ir jādomā arī par to, lai garantētu um, pienācīgu apdrošināšanu tiem, kas varētu ciest uh, darba negadījumos, īstenojot brīvprātīgo darbu. Līdz ar to ir nepieciešams vienkāršot um, pasākums, kas atļauj certificēt kvalifikāciju un vēl viens pasākums, būtu, kas būtu svarīgs, ir rast nepieciešamo piekļuvi organizācijām, kas nodarbojas ar brīvprātīgo darbu, nepieciešamiem resursiem. Tāpat ir eh, jāgarantē šo pasākumu uh, un šī darba kontrolēšanu un uzraudzību jācenšas cīnīties pret visa veida diskrimināciju. Dažas dalībās aizliedz brīvprātīgo darbu tiem, iedzīvotājiem, kas nav attiecīgās valsts pilsoņi, un mums būtu jādomā par īpašo status, kāds ir trešo valstu pilsoņiem. 2011. gadam ir jābūt iespējai harmonizēt pasākums Eiropas Savienības līmenī, lai katrs dalībvalsts iedzīvotājs neatkarīgi no savas sociālās iztēlesmes uh, vai uh, sociālās stāvokļa varētu brīvi nodarboties ar brīvprātīgo darbu. Darbojoties um, bezpēļņas um, organizācija ietvaros brīvprātīgajiem darbam būtu iespējai eh, veicināt mieru, sadarbību starp dienvidiem un ziemeļiem, vai arī veicināt eh, solidāru ekonomisko attīstību. Manuprāt, tam pavisam skaidri būtu jāparādās arī šī dokumenta tekstā. Šim eh, brīvprātīgajiem gadam Lai tās būtu veiksmīgas, ir jānorīt kā partnerībai ar brīvprātīgajām organizācijām. Tātad mums ir jācenšas eh, radīt uh, stabilu institucionālo ietvaru, lai šīs organizācijas varētu piedalīties sabiedrības konsultācijā. Uh, šī gada ietvaros mēs varētu piedāvāt izveidot īpašu kategoriju Eurostat statistiskiem datiem, lai mēs varētu sagatavot attiecīgu uh, uh, attiecīgus ziņojumus par brīvprātīgo darbu un uh, lai uh, politisko lēmumu pieņēmēji varētu ņemt vērā viņu darbu. Bezpēļņas organizācijām ir svarīga loma politikas izstrādāšanā. Lai mēs sasniegtu visus šos dažādos mērķus, tad šī gada ietvaros mums būtu jā, jāsagatavo Eiropas harta brīvprātīgajiem. Uh, Uh, kur tiktu noteikti viņu loma, viņu tiesības un viņu pienākumi. Protams, ka mēs nevaram aprobežoties tikai ar vienu vienīgu gadu, mums ir jāturpina šis kopīgais mērķis brīvprātīgā darba īstenošanā uh, arī pēc 2011. gada. Un kāpēc mēs nevarētu izveidot, nodibināt 5. Mm, decembri, kā starptautisko brīvprātīgā uh, die, darba di, dienu saskaņā ar ANO praksi. Mums ir jāapzinās arī, ka brīvprātīgie, a, brīvprātīgie palīdz cīnīties pret nabadzību, un nabadzīgo skaits Eiropas Savienībā ir diezgan ievērojams. Un brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja veicināt sociālo iekļaušanu, bet, bet brīvprātīgais darbs nevarēs aizstāt uh, nu, uh, atalgotu darbu. Brīvprātīgā darba gadam gada ietvaros ir jāatgādina visi uh, šie aspekti, un mums ir, mums ir jāatceras, ka 2011. gads div, sekos 2010. kas bija, kas būs Eiropas gads ciņai pret nabadzību. Es gribētu atgādināt, ka kultūras komitejas priekšsēdās, kas tika iecelts vakar, es gribētu. Tātad kultūras komiteja acīm redzot izskatīja šo ziņojumu, un es gribētu teikt, ka es priecājos par šo iespēju eh, saņemt arī jūsu viedokli par šo jautājumu un sadarboties pie šī jautājuma. Lielas paldies! Paldies. Eh, mums ir vairāk kolēģi pieteikušies eh, izteikties. Es gribu tādēļ jums atgādināt, ka novembrī mums būs laiks diskusijām, eh, tad, kad tiks sagatavots pats atzinumus, tāpēc es aicināšu šodien tiešām tikai konkrēts priekšlikums stādīt priekšā, ko Delī kundze tad varētu ņemt vērā, bet lūdzu bez gariem paziņojumiem, jo mēs tomēr mazliet kavējam dienas kārtību. Karona kungs, lūdzu. Io eh, molto brevemente anche, che approfitterò. Paldies, priekšsarētāji. Es tad izmantošu eh, šo iespēju paust savu viedokli. Tā tad eh, detaļās neiešu, bet sacīšu, ka Delī kundze ir ļoti labi formulējusi savu viedokli. Un eh, tā tad mums visiem ir skaidra šī jautājuma būtība. Tādējādi 2011. gadā mums ir tiešām laba iespēja maksimāli izcelt šīs svarīgās jomas brīvprātīgo kustības nozīmi un iespēja sagatavot atzinumu būtu tiešām laba izdevība mūsu komitejai iesaistīties šai E, procesā un tādējādi atzīmēt pašu šo gadu pirms tas ir sācies. Un mums, protams, ir jāizvērtē rūpīgi, vai piešķirtie resursi ir tiešām atbilstoši tiem mērķiem, kas ir izvirzīti, kā to kolēģi jau norādīja. Debašu laikā vēlāk man, protās, būs e, vairākas sakāms. Paldies, Kelī kungs, lūdzu. Paldies, es arī izteikšos pavisam īsi. Pirmkārt, es izsaku savu atbalstu e, šim topušajam atzinumam. Vēlos izteikties e, arī par to, cik svarīgi ir šis brīvprātīgo kustības gads. Es pilnībā piekrītu šiem četriem mērķiem, Un ja mēs vismaz pusi no ceļa noiesim šo mērķu sasniegšanā, tad mēs līdz 11. gadam būsim sasnieguši ļoti labu eh, progresu. Un, un brīvprātīgo darbs ir ļoti svarīgs eh, gan ekonomikā vispār, gan, gan jebkurā valstī. Un es atgādināšu, eh, ka ESRI institūts sagatavoja ziņojumu īpašu par brīvprātīgo Uh, kustību, kur kopējais uh, šīs sektora vērtība ir ap 300 miljoniem eiro. Mēs uh, zinām, ka septiņi līdz astoņi cilvēki no desmit ir izteikuši vēlmi, ka viņi varētu darīt kādu brīvprātīgo darbu. Un mums jādara viss iespējams, lai cilvēki varētu brīvprātīgi strādāt vienā vai citā veidā Kā jau jūs sacījāt, mēs detalizētāk to varam uh, diskutēt vēlāk, bet katrā ziņā šī mums ir ļoti laba ideja pirmkārt izteikt atzinību šai kustībai kā tādai, uh, tiešām izteikt atzinību cilvēkiem uz vietām, kas uh, strādā šo brīvprātīgo darbu un uzlabot dzīves kvalitāti visā Eiropā. Un tā tiešām laba iespēja un cerams, ka mēs arī ļoti sekmīgi to izmantosim un 11. gads būs izdevies. Katrin Beldra, lūdzu. Um, uh... Paldies, priekšsarētāji. Es tad arī vēlētos izteikt savu atbalstu uh, šī pasākuma uh, nozīmībai, un tas nozīmē, ka mums ir arī saulaicīgi uh, jāizplata informācija jo, protams, ir eh, sarežģīti šo informētību uzlabot, eh, tādēļ eh, mums vajadzētu jau iepriekš panākt pietiekamu finansējumu šiem pasākumiem. Bet galvenais, ko es vēlējos sacīt, ir saskaņā ar Lisabons līgumu, tas būtu skatāms koplēmumu procedūrā. Un šeit jau jārunā ir vai komiteja negaidīs līdz janvārim, kad Lisabonas līgums jau varētu stāties spēkā. Es domāju, ka visdrīzāk Delīka kundze jau zina, kāda tur ir situācija, bet viņu mums var informēt. Paldies, Orokungs, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikt, ka es pilnībā piekrītu Delīka kundzes teiktajam. Un pašreizējās diskusijās es gribētu nākt klajā ar priekšlikumu. Brīvprātīgo kustība ļoti bieži tiek īstenot ar asociāciju un dažādu biedrību starpniecību, jo īpaši Francijā ir uh, vesels asociācija tīkls, kas ir ļoti eh, ciešs, bet eh, šie noteikumi ir ļoti strikti un ļoti sarežģīti, jo īpaši tad, kad šīs organizācijas saņem publiskos resursus. Un rezultātā šo organizāciju vadītāji, kas ir brīvprātīgie, um, viņu darbs ir ievērojami sarežģīts. Es gribētu nākt klajā ar sekojošu priekšlikumu. To mēs, protams, varētu detalizētāk izstrādāt turpmākajās diskusijās, tad, kad šīm diskusijām būs vairāk laika. Tātad, vai mēs jau šobrīd nevarētu apsvērt iespējas izteikt Eiropas Savienības rekomendāciju šī gada ietvaros? Rekomendāciju visām dalībvalstīm izveidot uh, uh, konsultatīvus, eh, konsultatīvus dienestus, kā tas, piemēram, ir tirzniecības, lauksaimniecības jomā un eh, amatnieku jomā. Tātad šī te konsultatīva eh, kamera varētu sniegt juridisku palīdzību un arī tehnisku palīdzību brīvprātīgo kustībai, jo īpaši, piemēram, kontu pārvaldīšanā, es domāju, tas viņiem ievērojami palīdzētu tāds būtu mans priekšlikums. Es noteikti varu to detalizētāk, ar to detalizētāk jūs iepazīstināt vēlāk. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, šķiet, ka neviens vairāk nevēlas izteikties. Es vēlētos aicināt atbildēt uz šo pavisam konkrēto Mērders kundzes jautājumu, jo par pārējiem komentāriem es domāju, ka jāsaka, ka mēs varēsim par to runāt vēl tad, kad atgriezīsimies pie šīm diskusijām novembrī. Es atvainojos, jā, ir vēl viens runātājs, lūdzu. Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe mich zwar gemeldet, aber ich bin so geil, man hat mich übersehen. Ich möchte zum ersten. Paldies, priekšsarētāji. Es biju pieteicies runāt, bet laikam jūs man nepamanījāt. Tātad kopumā es ideju uzskatu par ļoti labu un brīvprātīgo darba, brīvprātīgā darba sektors ir ļoti svarīgs kā tāds un arī šāds, šāds tradīcijas brīvprātīgo darbā jau ir ilgstoši un tādējādi tiek ietaupīt ļoti liela naudas līdzekļi. Un arī es esmu iesaistījies brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustībā Austrijā. Un tagad eh, man ir arī jāatzīmē, ka mums e, nevajadzētu aizmirst iesaistītos darba tirgus jautājums. Austrijā, e, piemēram, mēs arī e, saskaramies ar dažādām problēmām, bet, kā dzirdējām arī no Grieķijas kolēģiem, tad ir liels problēmas ar šo ar reaģēšanu uz šādiem, šādām katastrofām. Tā kā acīm redzot ir problēmas gadījumos, kad brīvprātīgie eh, ugunsdzēsēji, piemēram, ir darba devējiem jāatbrīvo uz laiku no viņu e, darba parastā, lai viņš varētu darīt savu brīvprātīgo darbu, reaģējot uz šādām katastrofām, piemēram, kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Līdz ar to mums vajadzētu arī šāds aspekts apsvērt un piestrādāt vēl pie tā. Jā, paldies, saka priekšsarētāji. Šobrīd, acīm redzot, nav vairāk neviens kas vēlējies, es teiktu, varbūt eh, dalīkons varētu atbildēt uzdot to jautājumu. Oh, Jā, es eh, runāšu pavisam ātri, izteikšos pavisam īsi, pateicos jums par jūsu priešlikumiem, tie noteikti palīdzēs mums eh, šajās diskusijās. Un es noteikti rūpēšos par to, lai ziņojumā tiktu ņemt vērā jū, visi jūs izteiktie apsvērumi. Jā, piešķirtie budžeta līdzekļi nav pietiekami un mums ir jācenšas atbilstīt brīvprātīgo kustības darbu. Kas attiec uz Lisabonas līgumu, tad es nezinu, kāda šobrīd ir saistība. Es domāju, ka mums šobrīd ir jāsāk pieņemt šo lēmumu, jo 2011. gads pienāks pavisam drīz, un tāpēc mums jau saulēcīgi tas būtu jāparedz. Lielas paldies visiem! Paldies! Es tad domāju, ka mēs varam eh, slēgt šo punktu un virzīties tālāk pie 13. darba kārtības punktu. Mums šeit ir viesis eh, Fabricio Barka kungs, un es vēlos jūs pavisam īsi informēt, ka tuvākajā debatēs par kohēzijas politikas nākotnē Eiropas komisija ir aicinājusi eh, Barks kungu sagatavot neatkarīgu ziņojumu, kurā tiktu izvērtēta kohēzijas politika līdz šim brīdim ar atsevišķiem ierosinājumiem eh, nākotnes reformām šajā politikā. Uh, Ir bijuši jau vairākas noklausīšanās, kas eh, tikušas eh, organizētas šai sakarā, tātad ir sagatavot arī vairāk darba dokumenti, eh, tā kā ļoti garš un liels process, par kur jūs noteikti arī mūs informēsiet. Šobrīd Fabricio Barka ir ieradies pie mums, mūsu komitejā, un nolasīs prezentāciju un piedalīsies viedokļu apmaiņā. Tā kā došu jums vārdu. Paldies, priekšsarētāji! Man tiešām ir gods būt šeit. Varu eh, būt klāt šajā demokrātiski vēlētajā Eiropas iestādē. Un jums ir bijusi liela loma kohēzijas politikas eh, reformās. Un ir, es esmu strādājis pie ziņojuma un ir skaidrs kļuvis, ka kohēzijas politikā ir nepieciešams reformas. Es runāšu angliski tādēļ, ka pats ziņojums ir angliski, man tā būs arī vieglāk. Tā kā man prezenti, prezentācija sāks ar nosaukumu atgriešanās pie saknēm, pie pirmsākumiem. Cilvēki bieži vien domā, ka tas ir kaut kas jauns, ko viņi redz šobrīd, bet eh, tā tas nebūtu nav. Un tā tad eh, Netieši mēs mēģinām sasniegt savus mērķus, ņemot vērā teritoriālos efektus, izstrādājot citas uh, politikas un uh, arī netieši caur kohēzijas politiku. Jūs zināt, ka 78. gados uh, politika tika stiprināta ar mērķi piešķirt Eiropas uh, pilsoņiem, un šeit es varu citēt, ka uh, nav iemesla apšaubīt uh, kopējo vēlmi katrai dalību valsti uzlabot savu iedzīvotāju stāvokli, kā es sacīju 70. gados komisārs Žoržs Tomsons. Un e, mērķis bija panākt, e, lai resursi būtu daudz pilnvērtīgāk izmantoti. Tas ir ekonomisks jēdziens šeit, runa, ir efektiv, runa par iet par efektivitāti un konkurētspēju. Bet tāpat ir nepieciešams arī uh, uzlabot eh, dzīvošanas standartus, un šeit mēs runājam par sociālo iekļaušanu un taisnīgumu. Tā kā, kā jūs saprotat, šeit ir divi galvenie principi - taisnīgums un efektivitāte. Kāpēc es jums stāstu par tik acīm redzamām lietām? Tādēļ, ka šis ir kļuvis par strīdīgu koncepciju, un eh, tā ir jau parādījies e, ziņojumā e, fakti, kas liecina par to, ka ir radušies pārpratumi par kohēzijas politikas mērķi. Kohēzijas politika bieži vien kļūdaini tiek uzskatīta par e, rīku finanšu resursu pārdalīšanai starp dalību valstīm un reģioniem. Ja jau tāds būtu bijis kohēzijas politikas mērķis, tad mums nebūtu jā, vajadzīgs izmantot kohēzijas politiku, bet pietiktu ar izlīdzināšanas fondiem, kā to dara daudzās federālās un nefederālās sistēmās. Tātad pavisam vienkārši be, bez nosacījumiem, bez problēmām tiek pārdalīt, pārdalīts finansējums. Kāpēc mēs to nedarām? Tāpēc, ka kohēzijas politikas mērķis nav finanšu līdzekļu pārdalīšana. Tās līdzeklis ir, tās mērķis ir attīstība. Un šeit ir nepieciešams daudz pilnvērtīgāk eh, izmantot resursus, uh, sniedzot eh, sabiedriskos pakalpojumus, kas tulīt pat rada jautājumu, kāpēc Eiropas Savienībai vispār vajadzīga attīstības politika. Atkal, acīm redzams, it kā jautājums, bet šobrīd eh, par šo politika nav vienprātības. Un ziņojumā tiek minēts eh, ar piemēriem no citām valstīm, piemēram, ASV, ka neviena valstu apvienība vai savienība eh, nevar iztikt bez attīstības politikas, kas ļauj tās pilsoņiem gūt labumus no vienotiem tirgiem un tikt galā ar šiem, riskiem, ar šiem tirgiem saistītiem riskiem. Un eh, tas bija pilnīgi skaidrs arī eh, šīs savienības dibinātājiem. Ja piek, piekļuvu tirgiem netiek eh, nodrošināta, tad Eiropas iedzīvotāji vainos Eiropas Savienību, un to viņi jau dara. Viņi būs pret darbspēku mobilitātei, viņi būs pret liberalitātei. Un ja Eiropas Savienība nerisinās riskus, tad uzņēmumi būs pret tirgus liberalizāciju. Un ziņojums apskatā ASV eh, kā piemēru, un analizē ASV federālo budžetu un konstatē, ka ir politika viņiem, kas ir ļoti līdzīga vienai mūsu politikai, tikai viņi ir trīs ar pusreiz lielāki, bet viņi arī daudz ilgāk eksistējuši nekā Eiropas Savienība, bet idejas šai politikai ir eh, tāda pati, tie, pa, tie paši mērķi, tāpatās arī pa infrastruktūru, pa, pasākumi ir par apmācību un citām līdzīgām jomām Bet galvenais koncepcijas jautājums, pirms es pārēju pie praktiskākiem jautājumiem, ir par to, kāda attīstības politika ir piemērotāka uh, Eiropas Savienībai. Un eh, šī diskusija vēl turpināsies. Ir sektorāli federāls modelis un pie konkrētas vietas piesaistīts modelis. Uh, nozars federālais modelis būtu tāds, uh, vienalga kā jūs saucat šo modeļa līmeni, tā tad būtu Eh, atsevišķi pa nozarēm dalīti eh, fondi, atsevišķi satiksmē, atsevišķi infrastruktūrai, atsevišķi vidē un tā tālāk, un tad to visu apsaimnieko federāla iestāde, Eiropas Savienotā būtu komisija, un uh, ties tiek visi īstenots ar projektu palīdzību. Bet ir arī otrs iespējamais risinājums, tas ir uh, balstīts uz konkrētām vietām, nevis par nozarēm, bet dalību valstīm un reģioniem. Mūsu gadījumā tie ir statistiskie NAC divi reģioni, e, slēdzot līgumu starp komisiju un dalību valsti, kurā, tie, kuros tad tiek e, ar nosacījumiem piešķirts finansējums, e, ja tiek izpildīti konkrēti principi. ASV izvēlējās pirmo variantu, Eiropas Savienība izvēlēsies otro variantu. Un ir divi iemesli, kāpēc Eiropas Savienība tā ir izvēlēsies darīt. Ziņojumā arī ir uh, apstiprināts, ka šie divi iemesli joprojām ir spēkā. Pirmkārt, tas ir labākais risinājums attīstības teoriju, un man šeit nav laika iedziļināties uh, detaļās, bet uh, ekonomikas teorija attīstījusies, vairāk ir virzienā uz otro modeli un prom no pirmā. Un to, tas ir e, pēc, darīts pēc starptautiskā valūtas fonda kļūdām, pasaules bankas kļūdām. Tā kā ir radusies principā jauna paradigma attīstības politikai, kas e, liek noprast, ka vienīgais veids, kā var pastāvēt, ir, jā, ir tāds, ka ir jāņem vērā vietējo resursu, vietējā kompetence un to uh, nevar izdarīt ar politiku, kas orientēta no augšas uz leju. Kā ASV kolēģi e, man ir sacījuši, ka tādējādi tiek, iz, tiek e, izdarīta izvēle, lai izvairītos no tā, ka viens risinājums der visiem, bet ir vēl viens politisks iemesls, kāpēc Eiropas Savienībai nevajadzētu izvēlēties uz nozaru e, balstīt risinājumu. Tas vienkārši nebūtu Eiropas Savienībai iespējamais. Konkrēti vietas aizsardzības modelis ir vienīgais, kas ir eh, pieņemams Eiropas Savienības ierobežotai de demokrātiskai leģitimitātei. Nav nevienas eh, iestādes, uh, kas varētu ar uh, savu aģentūras palīdzību dalību valstu teritorijās noteikt to, kā šādas politikas būtu īstenējums. Varbūt tas būs pēc 150 gadiem, kaut kad nākotnē, bet šobrīd tas nav iespējams, tas nav atbilstoši uh, eh, Eiropas Savienības dalību valstu nacionālajai kompetencijai un viņu vēlmēm. Tā kā šī ir vienīgā iespējamā uh, Eh, politika un tās vienīgais modelis, kas varētu tikt īstenots atbilstoši pašreizējai situācijai. Ņemot to visu vērā, vēl viens būtisks jautājums ir, eh, ir par to, vai, vai ir nepieciešams kaut ko modernizēt. Šis varbūt ir eh, modernais veids, kā skatīties uz budžeta jautājumiem. Es, protams, ka varu atgriezties pie šiem iemesliem, Es to varu, protams, detalizētāk aprakstīt, bet eh, kāpēc mums ir nepieciešams to darīt? Pirmkārt jau tādēļ, ka Eiropas pilsoņi pilnībā neaptver šīs politikas mērķus un, redz, un tās sasniegtos rezultātus. Līdz ar to viņi īsti nejūt, kā Džordžs Tomsons savulaik teica, nav iemesla apšaubīt kopējo vēlmi. Eiropas pilsoņi apšauba šādu kopējo vēlmi. To viņi parāda katru reizi, kad viņi balso, vai arī pat vairs nebalso. Līdz ar to kohēzijas politika šobrīd vairs netiek uztverta kā pietiekami stipra, lai sasniegtu nepieciešamos rezultātus. Tā, otrs iemesls ir eh, pārpratumi, treškārt ir finanšu krīze. Finanšu krīze prasa mm, daudz lielākus ieguldījumus un stiprāk eh, pamatojumi. Pirmkārt, tāpēc, ka publiskie resursi ir nepietiekami, tāpēc ir nepieciešams, lai to ieguldījumiem tik panākt nepieciešami rezultāti, jo šo resursu ir mazāk. Un krīze prasa pielāgošanos reģionos, jo uzņēmumos nozarēs ir krīzes situācija un ir tāpēc jāpielāgojas. Un e, tas ir nepieciešams ar tirgus instrumentu palīdzību. Un tad es varu ar pēdējo iemeslu pāriet jau pie nākamās tēmas. Tātad, salīdzinot ar eh, situāciju pirms pāris gadiem, vir, virzot uz priekšu iedzīvotāju Eiropu, tautas Eiropu, salīdzinot ar Barozo kunga eh, šo kandidēšanu Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatam, viņš minēja, ka tas ir iespējams iedzīvotājiem ir vajadzētu izmantot savas iespējas, līdzīgi kā Eiropas iedzīvotāji izmanto savu nacionālās tiesības. Tā kā vienīgais veids, kā varētu nodrošināt šādus solījumus, ir izmantojot attīstības politiku. Vienīgais veids attīstības eh, politikai ir kohēzijas politika, jeb politikas balstīt uz konkrētu vietu. Un tad ir jautājums par to, kā mēs to stiprināsim. Un ziņojumā pēc tam, eh, kad ar lielām debatēm tika analizēta situācija, tur bija ieskaitīti eh, aptuveni 40 zinātnieki, eh, tāpat arī pārstāvi no dalību valstīm, no reģioniem, no komisijas, tad rezultātā radās uzskats, ka šeit ir jādala kohezijas politika divās daļās. Pirmā es jau runāju, tas ir daudz skaidrāk koncepcijai jābūt. Uh, ir jābūt skaidrs, ka tā ir attīstības politika, bet ir jābūt arī pilnīgāk skaidram tam, ka ir divi mērķi šai politikai. Ļoti skaidri, bet divi, nevis viens mērķis - efektivitāte un taisnīgums, sociālā iekļaušana un eh, ļaud, daudz svarīgāks sociālais aspekts. Man tiešām ir iespēja arī vēlāk eh, konkrēti atgriezties pie šiem jautājumiem. Un tad es varu paskaidrot, kāpēc eh, sociālai eh, jautājumi ir daudz atbilstošāki. Pats ziņojums ir samērā sarežģīts, ir daudz detalizēts informācijas, bet tas ir praktisks pēc savas dabas, ir tiek sniegt praktiski ieteikumi, eh, bet pamatā ziņojumā tiek norādīts, ka pašas reformas kodols ir šajā eh, slaidā redzamajā aplī, bet vēl ir nepieciešami divi elementi. Tie ir apakšā schēmā parādīti. Un, lai tas viss darbotos, eh, ir nepieciešama eh, pārunas sistēma. Tātad šeit Galvenais ir koncentrēties uz pamat prioritātēm, e, ir nepieciešama uz rezultātiem e, orientēta līgumi un e, mobilizācija un mācīšanās. Bet, lai tas viss darbotos, ir jāstiprina komisija, tās loma un tāpat ir arī jāiesaista Eiropas parlaments un cits iestādes, tā skaitā arī padomu, lai viss darbotos līdzsvarā. Un tam visam nepieciešama ir pārskatīta pārunu sistēma. Par koncentrēšanu. No ziņojuma izriet, ka divi trešdaļas, divas trešdaļas no finansējuma ir jākoncentrē uz trijām, četrām pamat prioritātēm, bet tā ir jābūt kārtīgai, pamatīgai koncentrēšanai, nevis kā tas bija ar Lisabons programmu, kad beigās faktiski praktiski jebkādas jebkāda pasākumi, jo Lisabonas programma bija tik plaša. Mēs runājam par trim, četrām pamata prioritātēm. Eh, visdrīzāk eh, tās izkristalizēsies politisko debašu rezultātā, tā kā pagaidām mēs ierosinām tikai šādu debašu veidošanu. Tātad vajadzētu vienu, divas šādas pamat prioritātes noteikt eh, ekonomiskajiem mērķiem, piemēram, inovācijai, un pielāgošanos eh, klimata pārmaiņām. Ne, tā kā tas varētu būt eh, viens eh, no efektivitātes iespējamiem prioritāšu risinājumiem savukārt no taisnīguma viedokļa, tātad viens no mērķiem varētu būt migrācija. Tas nenozīmē tikai pakalpojumu cilvēkiem, kas migrē, bet uh, Eh, pakalpojumu arī eh, cilvēkiem eh, tajās teritorijās, no kurienes cilvēki migrē projām, un pakalpojumu iedzīvotājiem teritorijās, uz kurien cilvēki migrē. Tādējādi iesaistot visus cilvēkus, kas vienā vai otrā veidā saskarās ar migrācijas fenomenu. Un vēl viena prioritāte vajadzētu tikt noteikti bērni. Vai varētu vēl izvēlēties kādu prioritāti. Nu, tas, tas nav mans uzdevums, tas parlamentā visdrīzāk ir jānosaka, piemēram, prasmes varētu būt uh, viena no prioritātēm, un novecošana varētu būt prioritāte. Tā kā ne, nevajadzētu izvēlēties nozari, transportu, piemēram, vai izglītību. Nevajadzētu pieņemt šādas prioritātes, bet vajadzētu izvēlēties uh, tādas prioritātes, kas ir svarīgas visiem iedzīvotājiem, tur koncentrēt eh, šo politiku, lai, tas būtu, lai tā Uh, risināt visu šīs problēmas. Otrs priekšlikums saistīts ar līgumiem. Šīs uh, politikas būtība uh, ir saistīta ar subsidarietāti un nosacījumiem. Ja nepietiek subsidaritātes, tad šī politika zaudē savu jēgu. Un mēs tad nevaram to īstenot. Savukārt, ja ir par daudz subsidaritātes, tad atsevišķas jomas būs neregulētas, un mēs zaudēsim šo Eiropas līmeņu principu. Līdz ar to ir nepieciešams līdzsvars starp Eiropas eh, principu vienā pusē un patiesu faktisku mobilizāciju resursiem, un to var izdarīt ar līgumu palīdzību, ar vienošanos, kas ir kā strateģiskais pamats un darbības programmas. Un šobrīd ziņojumā ir rakstīts, ka uh, pašreizajā situācijā ir liels sloks uh, dalību valstīm no procesuālā viedokļa. Da, dalību valstīm būtu jābūt daudz lielākai brīvībai izlemt par to, kā sasniegt mērķus. Un apņemšanās un vienošanās būtu jāpanāk par divām lietām tad, kad viņi ir izvēlušies migrāciju kā prioritāti, ir jānosaka konkrēti mērķi, rezultāti, kas tiks sasniegti. Tā tad ne, ne, nevajadzētu, va, tad vajadzētu noteikt, eh, ka nesamazinās eh, attiecīgi rādītāji kādā no eh, teritorijām, kur ir īpaši aktīva migrācija. Tie tad jānosaka ļoti konkrēti mērķi ar skaitļiem, kā tas notiek jebkurā citā politikas jomā. Uh, Eh, šobrīd arī pašreizējā politika mēģina to paveikt, bet tas īsti nesanāk. Mums nav labu indikātoru šajā politikā, mēs tos tā arī nekad neapspriežam. Uh, Un eh, kā jau kopš es esmu bijis atbildīgs par šo eh, politiku eh, savā valstī, es esmu dzirdējis dažādas baumas par to, cik šī politika nav efektīva, bet ne, tā jau nebija Eiropas parlamenta vaina, bet gan tā ir sistēma, ka cilvēki nekad nav mani, kā šīs jomas speciālisti aicinājuši nākt un diskutēt par šo tēmatu. Un tā kā Lorda palāta man kritizēja, tad es viņam arī nosūtīju pavisam īsu ziņojumu, bet tā man neviens nav aicinājis izteikties. Tātad eh, pirmais ir mērķis, kas ir jānosaka, un otrā prasības ir institūcijas. Ko es ar to domāju? Šeit ir ļoti precīzi jāizsakās. Uh, Komisija nevar noteikt katrai valstī un reģioniem, kādas iestādes viņiem ir jāizveido, jo tā mēs pārkāpjam subsidaritātes principu, bet tas nenozīmē, ka nevajadzētu noteikt kaut kāds noteikums vai princips. Piemēram, izglītības jomā mēs ļoti labi šobrīd apzināmies, ka bez labas izvērtēšanas sistēmas par, par kompetencēm, par eh, skolotāju nodarbināšanu, eh, par skolotāju atalgojumu sistēmu nav, ja, eh, nav tiešām labi izmantot šie finanšu resursi, un komisijai ir jādod iespēja un pilnvars nodrošināt, ka visi šie principi, par kuriem mēs uh, visi esam principā arī vienas prātas, uh, daudz arī plašākā jomā. Tātad, ja valstis nav gatavs uh, tos pildīt, tad uh, finansējums nebūtu jāpiešķir. Un tikko šī vienošanās ir panākta, tad ir kļūst iespējams visām iesaistītājiem pusēm, Eiropas parlamentam, padomēji, Nu, visiem virzīties eh, pareizajā virzienā, jo beidzot ir pilnīgi skaidri ar skaitļiem noteikti konkrētie mērķi, jo valsti, valsts, kas nesasniedz mērķus, viņai nevajadzētu noteikt sankcijas, bet viņai vajadzēs sniegt paskaidrojumu, kāpēc viņi neizpild konkrētus eh, nu, uzstādītos mērķus. Un, ja pamatojums nav pietiekams, tad uh, Eiropas komisija veic rekomendāciju, un, ja arī tas nedarbojas, tad uh, var veikt kaut kādas sankcijas. Uh, Tā, tālāk ir nepieciešams mobilizēt iesaistītās puses un nodrošināt mācīšanos. Bet, ja, ja mēs neuzlabojam mobilitāti vietējā līmenī, tad mēs mērķus nesasniegsim. Viens no mērķiem ir atgriezt finansējumu komisijā, lai tā varētu daudz labāk darīt eh, vairākas lietas, ko komisija ir diezgan labi darījusi pēdējos laikos, piemēram, eksperimenti, inovācijas, bet ir nepieciešams zināms finansējums. Tie nav milzīgi līdzekļi, bet zinām, e, tomēr līdzekļi ir vajadzīgi. Otrs ierosinājums ir veikt e, ietekmes izvērtēšanu Šeit es neko daudz neteikšu. Mēs esam pārāk daudz finansējumu tērējuši sarežģīta ekonometriskās analīzes eh, principu piemērošanu, lai konstatētu kaut kādas lietas, bet eh, tā vietā ir arī vairāk samērā vienkāršas metodas. Un es jau īsti vairs eh, pats pilnībā neizprotu visu šos procesus, kas ir atsevišķas sarežģītās metodēs iekļauti. Mēs pilnīgi neizprotam eh, šos principus, lai varētu eh, spriest, vai politika ir efektīva vai nē, bet ir arī, piemēram, tāda sistēma kā projektu ietekmes izvērtēšana. Un šo metodu var izmantot pavisam vienkārši. Pa, pasakot, ka šeit ir atsevišķi eh, finansējuma saņēmēji, šeit, kas ir saņēmuši apmācību, šeit ir cilvēki, kas nav saņēmuši apmācību, tad salīdzināsim. Uh, Kāda ir atšķirība? Un tad mēs varam pateikt, vai kohēzijas politikai ir bijusi kāda ietekme vai nē. Protams, ka to nevar attiecināt uz visiem, bet varbūt at varam attiecināt uz 25%, tad, tad tā arī darīsim. Un strādājot kopā ar komisiju, es to arī esmu sapratis, jo piedalījos ļoti daudzās diskusijās, tā skaitā ar, iz, izvēlēš, eh, ar izvērtēšanas eh, ģenerāla direktorāta struktūra vienību. Eh, tad Tādējādi būtu arī daudz skaidrāk eh, iespējams pateikt, vai ir sasniegts efekts vai nē, jo tas arī eh, ļauj cilvēkam, kurš veic plānošanu, eh, skaidri arī pateikt, kāds ir mērķis jūsu veiktajām darbībām. Un, protams, ka nav, tas mērķis nav viss organizēt pasākums tikai un seminārs un kaut ko apmācīt, bet virzīt uz priekšu politikas mērķis. Protams, uh, tas viss būs vējā, ja mēs neizpildīsim pēdējos divus nosacījumus, stiprināsim komisiju. Uh, ja mēs koncentrēsim uh, līdzekļus uz tādu pamatprioritāti kā migrācija, piemēram, tad dalību valstī um, ir jāzina, ka tur nevis divi, trīs cilvēki strādā pie migrācijas, ka tur ir vairāk kā 20 varbūt, kas strādā pie tā, ka tur paši labākie speciālisti strādā pie šī jautājuma. Turklāt Es esmu arī strādājis ar komisiju. Tad, kad eh, viņiem ir bijis eh, ļoti tāds spēcīgs eh, pārstāvs, tad, es, tad mēs sakam, jā, mēs varbūt nepietīkam, nu jā, bet viņiem ir, zinām, taisnība, viņš ir spēcīga personība, tāda arī ir nepieciešama Eiropas komisijai. Tā kā ir arī nepieciešama daudz ciešāka saikne starp reģionālas politikas un nodarbinātības ģenerāla direktorātiem. Uh, un jaunās politiskās pārbaudas un rezultāti, tad, tad ar, tiek ir, ierosināts, ka ir jāuzlabo un jāstiprina komisijas uh, pilnvaras kura var pa, tad eh, paziņot dalību valstī, jā, jums viss ir kārtībā, vai arī nē, jums nav viss kārtībā, pagaidām eh, apturēsim finansējumu, tad arī apskatīsimies, kāda ir situācija. Tātad ir jābūt lielākām lemtspējām komisijai, lai viņi varētu pārbaudīt situāciju. Tātad tas nozīmē, ka pastiprinās arī loma pārējām divām galvenajām iestādēm tādējādi šajā kopainā, mums būtu skaidri mērķi noteikti, kas ļautu Eiropas parlamentam un padomēji kaut, par kaut ko diskutēt, tad varētu spriest, vai šī valsts konkrētā virzies eh, ceļā uz eh, savu mērķu sasniegšanu vai nē. Tādējādi tiek ierosināts izveidot atsevišķu padomu kohēzijas politikai, kas eh, izmanto 275. pantu līgumā, kas eh, nu, noteiktu, ka ik gadu tikt sagatavot ziņojumu eh, par progresu kohēzijas politikas jomā, kas varētu kļūt no 200, da, par daļu no 275. pantā noteiktām uh, prasībām. Un saturs tad būtu saistot ne tikai ar iztērētajiem līdzekļiem. Un visbeidzot pēdējais slaids manā prezentācijā, kā jau jebkuram priešlikumam šeit ir jānosaka arī laika grafiks, bet eh, sa saistībā ar to es tad gribu uzsvērt, ka mums ir jāsāk jau tūlīt pat no 2010. gada. Mums nav laiks eh, ilgstošai reformai. Un tad būs vajadzīgi vairāki gadi ar ļoti intensīvām diskusijām, kam, kuru rezultātā izkristalizēsies pamat prioritātes. Un tad mēs nonāksim pie gala vienošanās, un jūs, dom, jūs saprotat labāk nekā es, ka vispirms ir vienošanās par finansējumu, un tad 6-9 mēnešus vēlāk jau ir vienošanās par mērķiem. Un marsietis no citas planētas nesapratīs, kas vispirms, nesapratīs cilvēks, kas vispirms izlēma finansējumu jautājums, un tikai tad sāk domāt, kam to tērēt. Tāpēc ir skaidrs, uh, ka ir nepieciešams vienlaicīgi darīt kaut kādas lietas. Savādāk eh, dalību valstis tikai par sevi domā, jo tad vienīgais viņu mērķis ir prasīt pēc iespējas vairāk, un tad skatīsimies, kā, ko, kam to var iztērēt. Tā kā Šis 6-9 eh, eh, mēnešu periods ir diezgan ilgs, bet, kā jau sacīju, to nevar izlēmt birokrāti, tur tas ir nepieciešams eh, kā lēmums politiskā līmenī, lai sasniegtu iespējamo kompromisu. Yes, thank you very much. And, uh... Paldies! So the idea is to, to have a discussion. So I, I... Tātad pamatdoma bija tāda, ka mm, būs neliela diskusija, tāpēc sāksim ar komentāriem un jautājumiem, un tad mēs lūksim jūs izteikties. Šletels kundze. Paldies. Man ļoti ļoti patīkams likās šis fakts, ka šīs patiesības beidzot ir izskanējušas. Ir skaidrs, ka pēdējo piecu gadu laikā mēs esam pieļāvuši kļūdas. Es jau ilgu laiku esmu šo līdzekļu iezīmēšanas politiku kritizējusi Mēs e, šādā veidā esam zaudējuši piecus vai pat vairāk gadus. Līdzekļu iezīmēšanas politika ir kļuvusi par tādu, zinām, paralizējošu faktoru. Un tā rezultātā reģiona, kam visvairāk vajadzēja attīstīties, e, to nespēja. Tāpat laikā mēs cenšamies izpētīt kāpēc tad e, šī politika tika pieņemta apējot parlamentu? Kā tas nācās? Komisija vēlējās šo te iezīmēšanu veidot. Un jūs tikko runājāt, mēs arī dzirdējām, ka tas esat uzlabojis partnerības un citas lietas. Bet faktiski šī situācija komisija uh, ir pārāk vāja, un tas, ko jūs sacījāt, ir taisnība. Mums ir jāatgriežas e, pie politikas, kas ir tikus noraidīta daudzus gadus. Jūs runājat par to, ka ir jāspēj eksperimentēt, ir jāspēj mācīties no e, šādas pieredzes. Mums vajadzētu kopienas inicitīvu šajā sakarā. Problēmas savā laikā bija tādas, ka mm, šie te uh, Pilotprojekti bija ļoti nelieli, bet bija labi, ka cilvēku uz vietām tika iesaistīti jau sākot no plānēšanas uh, procesa. Šajos izmēģinājumu projektos viņi tika iesaistīti no paša sākuma, viņiem tie bija jārealizē un pēc tam arī par tiem jāatskaitās. Ziņojumā jūs sakāt, ka tā bija kļūda. Mm, drīzāk jau bija tā, ka bija pārāk daudz birokrātijas un eh, pārāk liels sloks, visu šo atskaišu pārskatu un tam līdzīgs sloks uz šīm mazajām organizācijām. Runājot par līderu un interreg e, iniciatīvām, Ir skaidrs, ka tad, kad mēs darbojamies decentralizēti, dalību valstis šos instrumentus nav vēlējušās īpaši daudz izmantot. Lai gan šie instrumenti ir bijuši pieejami, tie nav tikuši izmantoti. Un komisija īstenībā neko nav darījusi, lai veicinātu to izmantošanu, jo faktiski tās uzskatīja, ka tām nav jānorāda uh, dalībvalstīm, ko darīt. Bet, jebkurā gadījumā, paldies par šo ziņojumu, paldies par to, ka jūs atzīstat to, ko mēs cenšamies eh, izdarīt jau 20 gadus. Un ir labi, ka jūs uzsvīt, pasvītrojat, ka ir jāatgriežas pie pirmsākumiem, pie situācijas, kad mēs redzam cilvēkus, reālus cilvēkus, eh, kas veido šos projektus jo tas jau nav valdības, kas projektus veido un realizē. Ir labi, ka mums ir eh, šīs te diskusijas, un eh, nevajadzētu kļūt pārāk birokrātiskiem, veidot sistēmas, kuras mēs vairs paši nespējam saprast. Lūk, šī iezīmēšana vispār apturēja kur inovāciju. Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies. Priekšsēdētājs kundze saka Krēls kundze. es sāku domāt, vai mēs vispār klausījāmies vienu un to pašu uzstāšanos. Jo es dzirdēju, vismaz saklausīju kaut ko citu. Es varbūt dzirdēju ko citu nekā Elīze, Elīze, bet es tā kā dzirdēju, ka šis ziņojums ir bijis lielisks un tā tālāk, bet, ja sapratu eh, jūs pareizi, mums ir jākoncentrēties noteiktām prioritātēm. Un tad, nu, protams, ka ir vispirms tās jāizvēlas. Bet tas nozīmē, ka jūs cenšaties eh, novirzīties no vai nesaredzēt faktu, ka nākotnē daudz līdzekļu tiks investēts transporta infrastruktūrās. Vai es jūs pareizi sapratu, jo es gribētu pievienoties principam, ka ir jāfokusē, jākoncentrē e, ieguldījumi, taču e, ne tādā veidā. Un tad bija vēl kāds punkts, kas man nelikās skaidrs. Lisabonas līgums paredz, ka kohēzijas politika ir trešajā pīlārā kopā ar ekonom... Tātad tā ir ekonomiskā kohēzija un teritoriālā kohēzija, kas arī ir iestrādāta šajā līgumā. Kā jūs, jūs prāt, tas mainīs jauno kohēzijas politiku? E, kādai vajadzētu būt tās jaunai virzībai? Saskaņā ar esošiem kritērijiem, ja mēs vēlamies uh, saglabāt e, šo te pirmo mērķi zem 75% procentiem, tad, tad šos te pārējais reģionus, otro mērķu un tā tālāk. Vecajās valstīs praktiski šo pirmā mērķa reģionu nebūs uh, daudz. Un tagad šķiet, ka dažas dalībvalsts domā, ka tās vēlas koncentrēties, koncentrēt finanšu līdzekļus tikai uz vistrūcīgākiem reģioniem. Un tas nozīmē, ka Ziemeļa Eiropa, Vidus Eiropa un Dienvidu Eiropa vispār vairs nesaņems struktūra fondu līdzekļus. Kāda, kāds ir jūsu viedoklis? Man ir vēl trešais jautājums um, par sociālo kohēziju un kohēzijas politiku. Te nav runa tikai par šiem trījiem fondiem. Manuprāt, lauksaimniecības eh, garantija fonds arī, un kā arī lauka attīstības fondi ir ļoti svarīgi. Un kā ar šo struktūru fondu piesaisti kohēzijas politikai? jūsu labāk vēlaties eh, tos iesaistīt vai vienkārši tos skaidri nodalīt? Markus Pībers. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Manuprāt, ziņojums bija interesants. Man bija iespēja to arī nedaudz palasīt. Man komentārs gan atšķirsies no iepriekšējiem komentāriem. Manuprāt, iezīmēšanas process ir labs, jo galu galā tā ir Eiropas nauda un Eiropas nodokļu maksātāja nauda, un tā vienkārši nepazūd kaut kur melnā caurumā, bet mēs skaidri norādām, ko mēs varam šo naudu. Un nauda tiek piešķirta konkursu rezultātā, labi projekti var uh, pretendēt šiem līdzekļiem, un tas eh, lielā mērā garantē to, ka mēs investējam ilgtspējīgā darbā, kas dos rezultāts, nevis redzam, ka nauda vienkārši kaut kur pazūd. Man nedaudz kaitina tas, kā jūs izprotat tirgus uh, un struktūra politiku es domāju, tad kā tad mēs attīstam labklājību? Es eh, Jo galu galā uh, tirgus uh, strādā pats par sevi un cilvēki iegādājas preces, ja tās ir labas. Uh, piemēram, uh, vācu automašīnas pērk uh, citās valstīs, tāpēc, ka tās ir labas, nevis tāpēc, ka tas tā ir jādara un tam līdzīgi. Līdzekļu uh, vēl uh, investēšana mm, apmācībā un tā tālāk, mm, tas arī ir vajadzīgi. mēs esam visu šo laiku vērojuši, ka caur Eiropas finansējumu šī politika ir tikusi realizēta un ir um, veidot, ir, iz, mm, ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīgi eh, šā, vajadzīga šāda politika. Un gal galā tas ļaus arī risinās eh, dažādas demogrāfiskas problēmas, kā piemēram novecošanās, migrācija, eh, bērni un tā tālāk. Um, ir visdažādākās vajadzības, kas tiek atbalstītas caur šiem fondiem, piemēram, infrastruktūra, izglītība un tā tālāk, un gal galā tam būs ilgtermiņa uh, efekts. Un es domāju, ka zināmā mērā ir. Kriterien brutto Inlandsprodukt festhalten? Un labi, ka jūs izskatījāt kritērijus un ietekmu uz IKP un, un stiprajām un vājajām pusēm dažādos reģionos. Es domāju, ka tas palīdzēs nākotnē, bet ko es nesapratu un kur man ir jautājumi, ko jūs īsti domājāt, kad runājat par kohēzijas politiku? ka dalība valsts vēlas radīt jaunu instrumentu un paskat, apskatīt kohēzijas politiku, veidojot jaunu institūciju. Mēs jau tā esam kādreiz mēģinājuši darīt. Tā tad iespējams, ka varbūt cita veida virzība arī strādās citā virzienā. Tie būtu mani komentāri. Un uh, Es gribētu atzīmēt, ka man patīk kohēzijas politika. Nevar jau sacīt tā, ka tur viss ir pilnīgi slikti. Mums ir daudz labu, ko mēs no tā visu varam sagaidīt. Paldies, es domāju, ka mēs varētu lūgt tagad jūs komentēt visus šos jautājumus. Um, I think that the, uh... Es domāju, ka kas kādā brīdī notika, un tā ar politikām mēdz gadīties. Mēs, tas ir, es domāju, dalība valstis, nespējām uh, izmantot visu to pozitīvo pieredzi, ko mēs varējām smelties no uh, dažādām uh, šīm te kopienas uh, iniciatīvām mēs zaudējām daudz labas mācības un daudz no tām mēs arī birokratizējām. Un daļai tādēļ, ka komisija um, bija vāja, un tas bija politiski iemesli dēļ, mēs nespējām uzturēt to aktivizācijas līmeni, uh, kāds bija sākumā, kad mēs centāmies koncentrēt šīs politikas Uh, uz mazāku prioritāšu skaitu. Tas, protams, ir nepieciešams, jo šeit mēs runājam par Eiropas politiku. Un ja mēs nesasniedzam finanšu resursu uh, kritisko masu vismaz dažos jautājumos, Eiropas pilsoņi nekad mm, neievēros, ka šai politikai ir kāda ietekme. Protams, ka politika uh, rāda kaut kādas labas lietas un varbūt arī kaut kādas sliktas, uh, bet pilsoņus interesē tas, kā uh, kopiena risina uh, problēmas un īpaši tās problēmas, ko tā pati rada. Mēs atgriežamies uh, pie tā punkta, kad mm, mums vajadzēja sakārtot visas šīs iniciatīvas, un mēs to neizdarījām. Tālāk transports, ļoti konkrēts jautājums. Eh, Daudzās valstīs tas ir ļoti būtisks eh, sabiedriskais pakalpojums. Prezentējot ziņojumu, es stāstīju, ka transports var parādīties divās jomās. Tas ir vainu viens no mm, eh, pakalpojumiem, kas var izsināt kādas problēmas, uh, Nu, piemēram, kaut vai, lai realizētu kaut kādas inovācijas problēmas, jums ir e, jānodrošina transporta sakari starp eh, pētniecības iestādi un ražošanas iestādi. E, novecošanās problēmas arī izsinot, piemēram, arī ir jānodrošina veco cilvēku mobilitāte, tātad transports varētu būt līdzeklis, lai sasniegtu vispārīgākus mērķus. Taču ziņojumā nav teikts, ka 100% resursu būtu jākoncentrē uz šīm te eh, prioritātēm tikai 66%, un katra valsts eh, brīvi varēs izvēlēties to, kā atlikušos eh, resursus izmantot un kādiem mērķiem piešķirt, pat brīvāk kāds ir šodien. Eh, tas varbūt ir eh, priekšrakstošāk divām trešdaļām līdzekļu, bet toties daudz brīvāk atlikušai trešdaļai. Teorētiskā dimensija. Ziņojums parāda. Eh, ja jūs esat uzmanīgi izlasījuši zaļo grāmatu, ka vārds teritoriāls ir ārkārtīgi piesātināts vārds, un tam ir dažādās valodās šī nozīme ir ārkārtīgi bagāta. Un eh, es ar jums te runāju pašlaik pilnīgi atklāti. Jums ir taisnība. Jo īsumā atsauce uz politiku šeit reģions nav eh, tīri administratīvs reģions, eh, lai realizētu kādu politiku. Mēs nezinām šo politikas vai uh, projekta reģionu pirms esam sākuši projektu. Jūs izstrādājat politiku, tā dalībnieki sāk reaģēt, viņi nāk klājā ar labiem projektiem, viņi var sadarboties, veidot uh, sinerģijas un tā tālāk. Un jūsu jautājums īstenībā ir ļoti jūtīgs. Es saprotu jūs pareizi, kāpēc ziņojumā ir aicinājums mainīt šo atskaites vienību, ko mēs darām ar uh, otrām mērķa reģioniem un tā tālāk, kā tos sadalām. Atklāti runājot, es domāju, ka mums nav īsti sapratnes par visu statistiku, par uh, politiski ekonomisko konsensusu, lai veidotu labāku veidu, kā koncentrēt līdzekļus. Ja mēs sākam diskusiju un mēģinām veidot kādus jaunus pasākumus, mēs nonākam pie tā, ka dalība valsts sāk cīnīties savā starpā, eh, velkot deķi katru uz savu pusi. Un ziņojumā ir teikts, saglabāsim sistēmu tādu, kā tā ir, šo te sadalījumu tāds, kā tas ir. Vienīgais priekšlikums ziņojumā ir sekojošais, tātad eh, nevis tie 75%, eh, tas eh, izraisa tādu spēlēšanos ar definīcijām vai statistikas tā teikt, pielāgošana, manevrēšana šiem statistikas datiem, un lai nebūtu šī situācija tik dramatiska, mēs tīri pragmatiski piedāvājam šo procentuālu attiecību mainīt. Ziņojums tiešām cenšas uh, nezaudēt realitātes sajūtu. Jā, kas attiecas uz uh, dibi, uh, noteikumu par dibinātājā, tur uh, tiešām mēs vēlamies pie tā atgriezties. Ideālajā pasaulē tam visam ir jābūt kopā. Šodienas realitātē tas varētu radīt vairāk problēmas, tāpēc es domāju, ka pagaidām no tā būtu jāatsakās. Un visbeidzot. Šajā ziņā ir daudz par uh, nodokļu maksātāju naudu. Un galvenā kritika ir tāda, uh, vai mēs tiešām zinām, ka šī nauda tiek izmantota labi. Un pēdējos uh, gados mēs pārāk liekam uzsvaru uz auditiem, uz kontroli, uz uh, visu šo te eh, tēriņu likumīgu un pareizību, bet tas jau neko nesaka par reālo ietekmi. Ja mēs uh, tērējam naudu nelikumīgi, tad, protams, ka mēs neko nepanākam, bet ziņojumā ir teikts, ka ir jāpacenšas. Un gal galā tur jau netiek teikt, ka uh, mēs neesam sasnieguši nekādus rezultātus, bet kā tad ir ar kvalitātes aspektu? Jums ir taisnība dažās jomās Eh, līdzekļi tiek tērēti inovācijām. Mēs esam veikuši pētījumus par to, eh, kas pierāda. Ietekmes izvērtēšana, piemēram, mēs eh, tātad tērējam līdzekļus, mēs redzam, ka vairāk patentu tiek izņemts un tā tālāk. Uh, Mēs skatāmies, ka konkurētspēja reģionos pieaug tur, kur ir realizēta kohēzijas politikas projekta, pretstatā tiem reģioniem, kur tas nenotiek. Tā kā mm, mēs nezinām, vai rezultāti ir labi vai slikti, tāpēc mums ir grūti pārliecināt cilvēkus. Un visbeidzot, te tika paustas bažas par to, kā uh, ziņojumā runāts par tirgiem un uh, par konkurētspēju un darba tirgu. Protams, ka tirgus ir svarīgs, lai nodrošinātu labklājību Eiropā. Atgriežoties pie pirmsākumiem, lai panāktu šo uh, mērķi, attīstības politikai ir jāpapildina šī politika. Jo, ko nosaka tirgi? Uh, Eh, tie izdara īpašu spiedienu uz konkrētiem reģioniem, un ja eh, uzņēmumiem šajā reģionā nav iespēja izmantot jaunās eh, tehnoloģijas un iespējas, viņi sāk pretoties pārmaiņām un cīnās pret tirgus liberalizāciju. Nu, tas nav nekas jauns ja attīstības politika ir veiksmīga, tad uh, notiek arī veiksmīgāka liberalizācija. Tātad, protams, ka līdzekļi ir jāveltīt tam, lai radītu jaunas darba vietas, lai palielinātu nodarbinātību un palielinātu konkurētspēju. Un daļa ziņojumā, uh, daļa teksta ir tieši par inovāciju. Eiropa ziņojumu prāta nav bijusi spējīga izveidot tādu visaptverošo, visaptverošu zinātnēs pētniecības eh, politiku. Te ir divas atšķirīgas uh, sadaļas uh, ietver programmā un šī te zinātniskās pētniecības ietver programma, kas koncentrējas uz uh, ekscelences centriem un reģionu inovācijas programmu, kas ir cita programma un kas centas uh, adaptēt vietējās zināšanas labajākajām tehnoloģijām, Eiropa nav spējusi tās apvienot. Albrecht. Paldies, tagad Jānis Albrīks lūdzu. Jā, varētu secināt, ka um, mums būtu jānostiprina Eiropas komisija. Un, protams, ka tas rada zināmas sākas. Protams, ja mēs vēlamies īstenot šos projektus, tad mums ir jāstiprina komisijas loma. Par to mums, tas mums noteikti ir jāpatur prātā, un tas ir ļoti interesants aspekts. Jāsaka, ka tas no vienas puses ir tradicionāls skatu punkts, bet no otras puses varbūt arī ne. Es vēlētos uzdot pavisam naivu jautājumu. Ja mēs vēlamies, lai cilvēki dzīvot labāk, lai um, šis um, vienotais tirgus darbotos veiksmīgi, mums ir nepieciešama attīstības politika, jo, ja tādas nebūs, tad tirgus normāli nedarbosies. Tātad, ja tā ir kohēzijas politika, tad tas nozīmē, ka tā darbojas uh, tradicionāli iekšējiem tirgumam Bet līgumā eh, kohēzijas politikas mērķis ir drīzāk samazināt atšķirības, un tas nav gluži viens un tas pats. Mēs, protams, to varam uzskatīt eh, kā daļu no tās, proti, sociālo kohēziju, bet eh, līgumā mēs tomēr varam saprast, ka runa ir par cita veida atšķirībām, un ka mums ir jāsamazina atšķirības, kas ir šķērslis tirgumu. Tātad, ja es pareizi jūs saprotu, tad jūsu prāt Attīstības politika ir drīzāk um, šo te atšķirību samazināšana un tirgus barjeru nojaukšana. Bet es domāju, ka visi politiķi to tā neuztver, ka um, atšķirības samazināšana nozīmē izaugsmas politiku. Un es domāju, ka te vajadzētu šo jautājumu vairāk paskaidrot, jo ja ne, tad uh, citādi mēs atgriezīsimies uh, pie vecajām debatēm par Uh, reģionālas politikas teoriju par to, ka no, līdzekļi tiek ņemti no bagātākiem, dot nabadzīgākiem, un es gribētu tomēr izra, izvairīties no uh, šādas nonivelēšanas. Otrs komentārs, kas ir ļoti interesants šajā ziņojumā, tad, ja es pareizi saprotu, mēs bieži vien runājam par horizontālu kohēzijas politiku, bet jūs runājat par daudz sektoru kohēzijas politiku, un tas ir uh, citādi. Ja mums ir šīs te atšķirīgās nozars, tad mums būs divas, trīs prioritātes, un mēs tā sagatavosim ar dalībvalstīm un ar reģioniem. Tātad šim, šiem projektiem drīzāk jā, jārodas um, attiecīgajās, attiecīgajās teritorijās, tur, kur ir cilvēki. Un tātad, ja es pareizi saprotu, mums gan var būt nozara, gan daudz nozaru pieeja. Tātad viss nebūs tikai un vienīgi sadalīts par nozarēm, bet mums varētu būt arī daudz nozaru pieeja. Un tālāk, kas attiec uz īstenošanu. Tad te ir diezgan interesants uh, formulējums, varbūt, ka ne tikai formulējums, bet arī pati doma, kas ir tā pamatā. Uh, daudz nozaru fonds, vai runa tik tiešām ir par vienu fondu? Tātad daudz nozaru fonds, tikai viens. Tas ir ļoti interesanti, tas ir revolucionāri. Bet tas nozīmē, ka runa ir tikai par vienu fondu, nevis par dažādiem fondiem. Jā, ja jūs tiešām vēlaties, lai tas darbotos efektīvāk, tad mums ir nepieciešams viens vienīgs fonds. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad eh, tas arī varētu sakaitināt dažus bet, manuprāt, būtu svarīgi to atzīmēt. Vēl viens jautājums, arī te varbūt ir formulēm problēma. Runa ir par šiem te kontraktiem, kas varētu teikt, būt, kas ir sena franču tradīcija, kontraktu politika. Tā tad mēs varētu iesaistīt visas dalībvalstis un jo īpaši reģionus. Ko tad tas īsti nozīmē? Vai tas nozīmē kontrakts ar dalībvalstīm un ar reģioniem? Kas tad te tiek vispārnāts? Vai te ir runa par īpašu formulēm, vai jūs runājat par dažādiem kontraktiem starp komisiju un dalībvalstīm un attiecīgi pēc tam ar dalībvalstīm? Tātad tas arī ir ļoti svarīgs aspekts. Te runa nav par īstenošanu, bet par pašu filozofiju, kas ir pamatā. Bet, nu, es atvainojos, tie ir tikai tādi sākotnēji komentāri, man vēl būtu jāiepazīstas ar šo ziņojumu sīkāk. Paldies, tagad uh, Van Nīstelroja kungs. Paldies, e, es domāju, ka e, šis ir ļoti svarīgs jautājums, un es gribētu izteikt savus e, komentārus. Vispirms, raugoties uz uh, šo ziņojumu, man rodas iespējas, ka mēs to varam izdarīt ar pusi no līdzekļiem. Ja jūs koncentrēties tikai uz dažiem aspektiem, ja jūs vairs neīstenojat infrastruktūras projektus, uh, es nedomāju, ka jums izdosies sasniegt mērķus, palasiet līgumu. Protams, ka jūs varat piešķirt līdzekļus, bet tas neko nedos. Tātad, ko teica par to Eiropas komisija, kad jūs pie, iesniedzāt savu ziņojumu, jo Eiropas komisija jūs atalgoja? Un tātad, vai jūs saņēmāt atbildi, kādu reakciju un kāds ir oficiālais status šim ziņojumam? Mēs kā komitīja vēlamies to zināt, mēs vēlētos zināt, ko Eiropas komisija par to domā. Interesants ir šis jautājums par Eiropas komisijas stiprināšanu. Jūs droši vien domājat, ja Eiropas komisija um, kļūst spēcīgāka, tad tai būtu jāmaksā 100%. Tad par cik um, lielu apjomu ir runa? Par 90%, par 99%? Man šis jautājums tik tiešām interesē. Es parlamentā sagatavoju ziņojumu par teritoriālu kohēziju. Jūs te runājat par šo place-based jeb. Uh, attiecīgi, attiecīgajām teritorijām piemērotu politiku. Tas, protams, ir skaisti, bet kas tam visam ir pamatā, kā teica Jans? Jo mēs nevaram gluži vienkārši paziņot, ka visiem ir jānodarbojas ar šādām vietējām mēroga aktivitātēm. Protams, ka mums daudz kas ir jāmaina, bet vai jūs paturat uh, spēkā šo atšķirību starp pirmo mērķi, otro mērķi, trešo mērķi, vai tāda ir jūsu doma, vai ar to viss ir beigdzies? Paldies, saka priekšsēdētāja. Bostina Arūkungs ir pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Bārkas kungam. Es turpināšu rumāņu valodā. Jūs priekšlikums uh, reformēt kohēzijas politiku ir pamats turpmākām diskusijām par to, kā Eiropas Savienība turpinās savu darbu pēc krīzes, jo mēs visi lieliski apzināmies, ka tas, kas šobrīd notiek saistībā ar attīstības politiku, ņemot vērā arī jaunos spēlētājus starptautiskajā arēnā Ķīnu un citus, uh, kas savā attīstībā balstās uz infrastruktūras eh, projektu īstenošanu, vidas aizsardzību un kas cenšas panākt attīstību, un šāda veida politika viņiem ļauj rast konkrētākas atbildes nekā Eiropas Savienībai, kur šobrīd ir atkarīgi no lēmumiem, kas tiek pieņemti nacionālā jeb dalībās līmenī. Otrs jautājums. Lielāka uh, koordinācija Eiropas Savienības līmenī nozīmē, ka mums ir ne, nepieciešams pārdomāt arī reģionālas attīstības uh, fonda izmantošanu, to, kas ar laiku būtu arī jāintegrē šajā paketē. Mūsu kolēģis Puikungs ir par daudzpusēju pārvaldību un partnerību. Vēl viens komentārs un jautājums par komisiju, kas būs spēcīgāka, vai tā labāk varēs īstenot šo politiku un vai mums izdosies panākt labāku rezultātu šajās sarunās, kas tika uzstā, uzsāks jau 2009. gada sākumā, šīs ir sarunas starp uh, valstu valdībām un parlamentu pārstāvjiem. Un es gribētu zināt arī, Šī te komisija, kur tiks no jauna ievēlēta šogad, vai mums tik tiešām izdosies panākt ideālu sastāvu šai komisijai? Un es gribētu tik tiešām uzzināt, vai Eiropas dimensija būs spēcīgāka nekā nacionālā dimensija. Profesor Kungs, uh, Es gribētu norādīt arī, ka nākamajā gadā mēs runāsim par budžeta eh, starposmu izvērtēšanu. Un tas nozīmē, ka būs jādomā arī par jaunajām tendencēm un jauno pieeju turpmākai nākotnē. Mums būs jādomā arī par politiku pēc 2013. gada. Jau atkal būs diskusijas, jau atkal būs jauns eh, finansiālais ietvars, jauna strateģiskā plānošana, jauns budžets, jauns sarunas un. Uh, diskusijas starp eh, dalībvalstu pārstāvjiem un Eiropas pārstāvjiem. Un es gribētu uzzināt, kā mēs varam to visu savietot, šīs te intereses, kas ir ļoti atšķirīgas vecajās dalībvalstīs un jaunajās dalībvalstīs. Pašreizējā kontekstā, kad atšķirības pēc krīzes, ekonomiskās krīzes ietekmē vēl tikai pastiprinās. Es pateicos jau iepriekš jums par atbildi, un ceru, ka mums izdosies rast pieeja, kas palīdzēs īstenot, veiksmīgi īstenot Eiropas kohēzijas politiku. Paldies! Paldies tagad vārds Barkas kungam. Thank you. Um, yes, the, um... Paldies. Jā, viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas pat labāk ir saruna galda ir sakojoši, kāda tad ir lielākā kritika, kas tiek adresēta attiecībā uz uh, šo politiku. Es gribētu teikt, ka šī kritika tiek izteikta, uh, to izsaka trešdaļa Pasaules bankas pārstāvi. Ir ticis sagatavots geogrāfisks ziņojums, un tajā izskanējis, ka jebkura politika, kas ir domāta īpašai teritorijai, ir mm, darbojas pretēji tirgumu. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā jau jūs pareizi atsaucāties, tas galu galā noved pie brīva uh, darba spēka un kapitāla kustības uh, no šīm teritorijām uz citām. Un tieši šī iemesla dēļ ziņojumā ir norādīts, ka tā būtu milzīga kļūda, ja mūsu mērķis būtu konverģence. Diemžēl pašreiz šis formulējums tiek izmantots. Reģionu uh, konverģencē nebūtu jābūt šīs politikas mērķim, vismaz ne izsakot to uh, IKP uh, pret iedzīvotāju attiecībā. Līgumā ir teikts, uh, kas mums jādara. Mums būtu jārīkojas tieši tāpat kā amerikāņiem, uh, kas interpretē savu konstitūciju. Mums būtu tas jādara arī ar savu līgumu. Līgumā ir teikts, ka ir jāsamazina atšķirības, un atšķirības nozīmē iespējas cilvēkiem Un ja šīs iespējas nav vienādas, tad visa Eiropas Savienība nedarbojas, tirgi nedarbojas un nekas nedarbojas. Bet tieši to Eiropas Savienības pilsoņi sagaida no Eiropas. Viņi vēlas nevis būt līdzvērtīgi, bet viņi vēlas līdzvērtīgas iespējas. Tas nozīmē, ka cilvēki neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo Eiropas Savienībā, Viņiem būtu jābūt pārliecinātiem vispirms par to, ka ja viņu reģionu skar uh, krīze vai kā cita veida problēma, ka viņu rīcībā būs instrumenti, lai cīnītos pret šādu situāciju. Tā ir konkurētspēja. Tā ir uh, runa par salīdzinošām priekšrocībām. Un otrkārt, viņiem būtu jābūt drošiem par to, ka Briselē tiks darīts viss iespējamais, uh, lai sasniegtu pieņemam uh, dzīves standārtu. Par to mēs esam runājuši atvērtās koordinācijas procedūras ietvaros, un to es īpaši negribētu šeit atgādināt. Un par ko vēl Barozo kungs uh, domā, kad viņš runā par šīm tiesībām? Par ko gan citu viņš domā, ja ne par šīm tiesībām uz vienādām iespēj iespējām? Un es gribētu atgādināt, ka gaišais prāts Nīs Braisons jau ir minējis, kāds tad ir Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Vai e, mums šis jautājums būtu jāskat nacionālā līmenī vai Eiropas Savienības līmenī? Es domāju, ka abos. Mums katram Eiropas Savienībā būtu jāatcerās, ka katras dalībās pilsoņa dzīves līmenis ir jāsalīdzina ar e, dzīves līmeni Eiropas Savienībā. Tātad Eiropas Savienībai kaut kas ir jādara šajā jomā. Mums būtu jācīnās ar šīm atšķirībām. Un vēršoties pret šīm atšķirībām, tas nenozīmē, ka mums ir jāsamazina atšķirības, izsakot tās IKP uz vienu iedzīvotāju. Jo IKP uz vienu iedzīvotāju, piemēram, Londonā samazinās. Londonā situācija pasliktinās un Londona nedarbojas kā aglomerā, aglomerācija. Un, un es domāju, ka varbūt Sicīlijā, līdzīgā pilsētā, varbūt šis rādītājs palielinās. Bet Sicīlija gal galā cīnās pret šo tendenci. Es domāju, ka IKP uz vieniedzīvotāju nav pareizais atskaites punkts. Mēs lieliski zinām, ka kāds no reģioniem samazina šo atšķirību, dzīves eh, līmeņa atšķirību, tad pēc tam situācija pasliktinās. Un tas nenozīmē, ka ir izdevies samazināt uh, sociālās iekļaušanas atšķirības. Kluži vienkārši eh, šī tendence uh, norāda, ka tā ir politika, kas darbojas pret tirgu. Nu, tas tā varētu kādu dienu eh, notikt, bet pagaidām tas tā nav. Nu, katrā ziņā es varbūt vēl pēc brīža atgriezīšos pie šī jautājuma, kas ir ļoti svarīgs. Kas attiecas uz daudz nozaru pieeju, tad es noteikti nebūtu to pateicis labāk kā jūs, un es apsveicu jūs ar eh, lielisko komentāru. Arī šī doma par vienu fondu, jā, tik tiešām tāda tā bija, bet es domāju, ka to varbūt ir grūti realizēt. Grūti to būtu koordinēt. Kas attiec uz kontraktiem, jeb līgumiem, es gribētu nedaudz paskaidrot. Vienmēr ir šī frāze, teikums, līgumi ar dalībvalstīm un reģioniem. Jāsaprot, ka ir divu veidu līguma. Viens līgums ir ar pārvaldes iestādi, un otrs ir līgums ar visu dalību valsti par šo te nacionālo ietvaru, eh, strateģisko ietvaru. Tas nav pietiekami spēcīgs atskaits dokuments. Eh, tas nav saistošs. Protams, ka tam ir zinām mērķi, bet tas nav saistošs. Un ziņojumā ir teikts, ka ir jābūt, di, būtu jābūt diviem dažādiem līgumiem. Ar katru dalībvalsti būtu jābūt vienam līgumam, kuru paraksta komisija, uh, un dalībās, un, un daudzās dalībvalstīs arī reģionu, jo īpaši Itālijā un Francijā, noteikti šis dokuments būtu uh, jāparaksta arī attiecīgiem reģioniem. Varbūt citās dalībvalstīs nē. Un vienlaiks ir nepieciešams arī līgums starp komisiju un dalībvalstīm par šo operatīvo programmu. Un kā mēs varam atrisināt šīs uh, pretrunas. Es domāju, ka mums vispirms ir nacionālā ietvara stratēģija, mēs uzsākam uh, sarunas un tad arī tas vienlaiks uh, tiek parakstīts. Tad, tad vienlaiks tiek sagatavots arī uh, līgums ar attiecīgo pārvaldes iestādi. Es gribētu paskaidrot vispirms, ka es netiku atalgots nevis tāpēc, ka komisija nebūtu devīga, bet eh, es gribētu uzsvērt, ka, es nemaksāju, ka komisija man eh, nes, nemaksāja un es tiku atalgots tikai par to, lai ierastos šeit un uzrunātu šo komiteju. Bet es darbojos savas valsts finanšu un ekonomikas ministrijā. Es gribētu paskaidrot šo e, punktu par infrastruktūru. Es priecājos, ka jūs to pieminējāt. Es negribētu nekādus pārpratums šajā jomā. Infrastruktūras ir ļoti e, svarīga sastāvdaļa. Protams, ka ļoti bieži nevar piedāvāt pienācīgu izglītību, ja nav pienācīgs mobilitātes, transporta un pienācīgu dzīves apstākļu. Tas jo īpaši ir eh, parādījies arī manā valstī pavisam nesen. Tātad infrastruktūra ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Un eh, ziņojumā gluži vienkārši tiek atgādināts, eh, ka tas ir tikai instruments. Infrastruktūra ir svarīga sastāvdaļa, kas papildina uh, citus aspektus, kas nav infrastruktūra. Tātad tas nav mēģis pats par sevi, bet tas ir instruments, kas mums palīdz sasniegt mēģus. Un es gribētu arī paskaidrot, ka es te neizgudroju jaunus uh, labklājības mērķus, gluži vienkārši cenšos panākt to, lai efektivitātes uh, ziņā izdotos panākt pēc iespējas lielāku izaugsmi un attiecīgi, kas attiec uz līdzvērtību tad, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem uh, būtu šī iespēja dzīvot uh, sociāli pienācīgos apstākļos, bet, protams, lai to panākt, ir jāīsteno milzīgi. Milzīgi centieni. Runājot par komisiju. Tā kā šis jautājums tika no jauna atgādināts Eh, DigiRegio mājaslapā ir atrodama uh, eh, informācija, plaša informācija par šo jautājumu, bet es gribētu atsaukties uz uzklausīšanu, kurā piedalījās arī Starptautiskā valūtas fonda pārstāvis. Viņš bija pārsteigts par to, cik, uh, cik nes, uh, nespējīga ir komisija. kā, cik uh, vāji ir nosacījumi. Viņš katrā ziņā bija pārsteigts, uzzinot, cik grūti komisijai ir pateikt nē dalībvalstī, kas vēlas izmantot līdzekļus vienā vai citā jomā. Un ja valstī nav nepieciešamās izvērtēšanas sistēmas, lai novērtētu izglītības uh, sistēmu, tad nevar piešķirt līdzekļus un viss. Tā vismaz tam vajadzētu būt. Un tā ir arī lieliska atbilde uh, starp uh, mūsu politiku un um, politiku, kas ir um, mūsu mērķis. Mēs gluži vienkārši uzskatām, ka ir jābūt nepieciešamiem priekšnoteikumiem, lai vazā, varētu izvērtēt uh, attiecīgās, piemēram, izglītības sistēmu. Vēl es gribētu pieminēt kādu aspektu, kas ir diversifikācija. Diversifikācija vienmēr ir tikus, tikus likta pretstatām bet diversifikācija ir nepieciešama, ja attiecīgi vienai dalībvalstī de facto ir viena institūcija un, un citai tās nav, bet mēs katrā ziņā nevaram apgrūtināt dalībvalsts, kurām jau ir nepieciešama sistēma, pieprasot, lai tās sagatavot jaunu plānu. Diemžēl tiek sagatavoti uh, nevajadzīgi lieki dokumenti. Uh, un no tā vajadzētu izvairīties. Tālāk. Nākamais. Nākamais par pirmo mērķi un otro mērķi. Es gribētu teikt, ka priekšlikums nav mainīt pašreizējo uh, regulējumu. Un visbeidzot pēdējais komentārs Jā, tik tiešām šī ziņojuma loģikas pamatā un arī komisijas uh, idejas pamatā, aicinot min, man sagatavot šo ziņojumu, bija tas, ka ja mēs neizmantojam eh, šo iespēju izvērtēt, tad mēs gluži vienkārši nevaram uzsākt nekādas reformas. Uh, it, uh, because we are also coming to the end of the time we have. Jā, mēs esam nonākuši arī līdz uh, mūsu atvēlētā laika beigām, tad uh, vēlos pateikties Barks kungam uh, arī savu kolēģu vārdā izteikt to, ka tuvākajos gados mēs uh, noteikti diskutēsim uh, šajā komitejā arī uh, kohēzijas politikas reformas nākotnē un noteikti arī gaidīsim komisijas priekšlikums. Mums e, šodien bija tāda neliela e, jūsu uzklausīšana, noteikti jūs satiksim un šeit sagaidīsim arī nākotnē, e, uzklausot jūsu viedokļus un komentārus. Un tad vēlos pateikties jums varat pa palikt ar mums kopā atlikušajās pāris minūtēs, jo mums principā ir arī jābeidz sēde. Esam izskatījuši 13. varētu teikt laimīgo um, punktu. Mums ir vēl punkts citi jautājumi. Man gan tādu nav, varbūt kādam citam ir, nezinu. Un tālāk mums ir 15. punkts. Nākamā mūsu sanāksmē 3. novembrī pēcpusdienā un 4. novembrī priekšpusdienā, tā kā tiekamies attiecīgi 3. un 4. novembrī. Paldies! Ar to arī slēdz, sēdi slēdzam. Thanks. Thank you very much, the interpreters.